valsts kaut ko varētu darīt. Bet katrā ziņā gribu teikt, ka šajā sociālistiskajā eksperimentā Lielbritānijai nevajadzētu piedalīties. Paldies! Paldies! Martins Ehrenhausers. Parāžkungs, jums nav taisnība.